Jāmies, vakardienas protokols un tam pievienotie teksti ir pieejami, vai ir kādi iebildumi? Nē, nav. Ar to arī protokoli ir apstiprināti. Nākamais dienas kārtības.